Bueno, señorías, vamos a pasar al turno de votaciones. Dāmas un kungi, un tagad pāriesim pie balsošanas. Izmantosim vienkāršāku procedūru, balsosim par Mastalkas ziņojumu akciju sabiedrību apvienošanās. Sākam balsot. Personālais balsojums. Se cierra la votación. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad pārēsim pie Albertīnī ziņojuma. Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valsts nolīgumam starp Eiropas kopienām un Jordāniju, kas par pret atturas pieņemts. Un tagad pārējām pie Koha ziņojuma. Eiropas komisijas un Vietumāfrikas ekonomikas un monetārā savienības nolīgums par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem. Pirms mēs balsojam, Koha kungs, referents ir lūdzu vārdu. Lūdzu, Koha kungs. Dargie kolēģi, ar man ziņojumu pieņemšanu mēs piekrītam nolīgumam, kur ir runa par eh, divpusējo nolīgumu starp atsevišķām Eiropas Savienības eh, dalību valstīm un eh, Rietumā Āfrikas ekonomikas un monetārā savienības valstīm. Mēs tādējādi rūpējamies par to, lai Eiropas Savienības likumi darbotos un līdz ar to mēs arī atceļam birokrātiju, samazinam birokrātiju. Lūdzu, balsojiet par. Paldies! Paldies, Kohkungs, un tagad balsosim, kas pārlūdz parādiet rokas pret, atturas, pieņemts. Un tagad balsosim par ieteikumu otriem lasījumam par saskaņot būvistrādājumu tirzniecības nosacījumiem. Stailers kundze šeit ir referente. Balsosim par uh, pirmo bloku, pirmo grozījumu bloku par pret, atturas, pieņemts. Un tagad par pad padomas komisija, padomas uh, nostāja tiek uh, uzskatīta par pieņemtu. Un tagad pāriesim pie Strifler ziņojuma. Eiropas koncents par humāno palīdzību. Šeit grozījumu nav, bet ir vairāk balsojumu par daļām. Un tagad balsosim par piekto, divas daļas, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Devītais punkts. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Devītais punkts ir pieņemts. Tālāk 13. punkts, divas daļas. Personālais balsojums attiecībā uz abām pusēm. Pirmā daļa - sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk otrā daļa - personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Otrā daļa ir pieņemta ar lielu balsu vairākumu. 31. punkts. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar lielu balsu vairākumu. 32. punkts. Personālais balsojums sākam balsot. Balsošana beigusies. Pieņemts. 33. Pā, punkts, 3 daļas. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad pāriesim pie 35. punkta, kas par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 39. punkts. Divas daļas. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Tālāk apsvērums C. Trīs daļas. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Par, otrā daļa par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam. Tātad par otro daļu C apsvērums. Beidzam balsot. Otrā daļa ir pieņemta ar vienas balss pārsvaru. Trešā daļa. Kas par? Pret? atturas. Man liekas, ka būs labāk, ja mēs pārbaudīsim elektroniski. Tātad par trešo daļu pārbaudām. Beidzam balsot. Trešā daļa ir pieņemta. Un te ir desmit balsu starpība. G apsvērums divas daļas. Pirmā daļa par pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad balsosim par rezolūciju kopumā, kas par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad pārējām pie Sarbukundas ziņojuma lauksaimniecības atzīšana par strateģiski svarīgu nozaru pārtiks nodrošinātībā. Šeit arī nav grozījuma, manuprāt, bet mums ir jābalso par uh, sākotnējā teksta dažām daļām. Astotais punkts, trīs daļas. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Devītais punkts, divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, Vai jūs gribētu, lai mēs elektroniski pārbaudam par pirmo daļu? Nu labi. Tātad elektroniski pārbaudīsim par pirmo daļu, devītais punkts, pirmā daļa. Balsojam! Balsošana beigusies. Pieņemts. Ar 300 balsu pārsvaru. Otrā daļa, devītais punkts, kas par, pret, atturas, pieņemts. 14. punkts, sadalīts trīs daļās. Personālais balsojums visām trim daļām. Pirmā daļa - balsojam. Balsošana beigusies. Pirmā daļa ir pieņemta. Tas ar ļoti skaidru balsu pārsvaru. Balsojam par otro daļu. Balsošana beigusies. Otrā daļa ir pieņemta. Trešā daļa. Balsojam. Balsošana beigusies. Trešā daļa ir noraidīta. Tālāk 24. punkts, divas daļas, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 26. punkts par, pret, atturas, pieņemts. 27. punkts, trīs daļas. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas. Es domāju, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Balsojam. Balsošana beigusies. Noraidīts. Trešā daļa. Kas par, pret, atturas, pieņemts. 29. punkts, divas daļas. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. 30. punkts, divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad 31. punkts, kas par, pret, atturas, pieņemts. 36. divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, pret, atturas, pieņemts. 45. punkts, divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski, balsojam. Beidzam balsot. Pirmā daļa ir pieņemta. Otrā daļa tagad, kas par? pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam, lūdzu. Balsošana beigusies. Otrā daļa ir noraidīta. 50. punkts, divas daļas. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņēmts. Otrā daļa par, pret atturas pieņemts. Un tagad 51. punkts, divas daļas, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par apsvērumu P, kas par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam, lūdzu! Beidzam balsot. Šīs apsvērums ir noraidīts, manuprāt. Vai es nekļūdos? Bueno, queda aprobado el considerando P. P apsvērums ir pieņemts. Vamos a ver. Sí, sí. sí. Dāmas un kungi, nu parādīsimies. Jā, jums kungs tiek dots vārds. Priekšsēdētāji, mums ir problēma. Ir divas balsošanas iekārtas, kas nedarbojas. Mēs nosūtīsim tehniku, lai pārbaudītu, bet runājot par balsojumu, par P apsvērumu, mums ir neizšķirts rezultāts. Ja te būtu bijis grozījums, kas izmaina tekstu, tad grozījums būtu noraidīts. Taču šajā gadījumā mēs nerunājam par grozījumu, mēs runājam par sākotnējo tekstu. Un sākotnējā teksta gadījumā, man dienesti tikko ziņo un es viņiem ticu, ir tā, ka ja balsojums ir neizšķirts, tad tas nozīmē, ka teksts ir pieņemts. Līdz ar to P apsvērums ir pieņemts. Un tagad balsosim par rezolūciju kopumā, kas par, pret, atturas, pieņemts. Liels paldies! Un tagad pāriesim pie balsojuma skaidrojumiem. Good.